Uh, Dārgie draugi, mums ir uh, problēmas, bet jautājums, daži kolēģi pirms pusstundas man informēja par to, ka viņiem jādodas uz uh, lidostu, jo jābūt lidostā divas līdz trīs stundas pirms izlidošanas, tā kā mums ir ļoti maz kolēģu, bet no otras puses Arī mana situācija ir sarežģīta. Man pašam četros jāiet prom. Parāzi 5.30 viss ir kārtībā. Un tā ir arī ieplānota mūsu uzklausīšana no otras puses. Bet tie, kas te ir atnākuši, tie tie svarīgākie. Ja. Nu, paldies, paldies, jā. Tas bija tāds ļoti smalks teikums no jūsu puses. Bet mans priekšlikums ir tāds. Sākt ar pirmo paneļu diskusiju. Visi tā tad runā viens pēc otra, un es lūgtu mūsu uh, viesus eh, neuzstāties ilgāk par septiņām, astoņām minūtēm. Un tad es vēlētos arī diskusiju uh, kopā, un faktiski mēs varētu apvienot uh, abus paneļus, uh, jo, nu, jautājums ir interesants, un, un tēmas ir tādas nedaudz atšķirīgas. Mēs tā kā mēģināsim to visu uh, uh, saīsināt, nu, uz kādu pusstundu vai 40 minūtēm. Ja jūs piekrītat, tad mēs varam uzreiz ķerties vērsim pie ragiem. Nu, un nu, tagad es pat neprasu, vai jūs piekrītat, jums vienkārši nav citas izējas. Nu, parasti es dodu vārdu sākumā runāt Tātad par visu. Uh, Jūs ļoti labi zināt, par ko mēs runāsim, par enerģijas uzglabāšanas lomu ēst nākotnes enerģijas sistēmā. Nu visur, kur atjaunīgās eh, enerģijas, viss ir par uzglabāšanu, eh, elektroautomobīļi, viss par uzkrāšanu. Tā kā uzreiz ķeramies pie tēmām un došu vārdu uzreiz pirmajam runātājam. Uh, Patrikam Klerensam, enerģijas eh, uzglabāšanas asociācijas priekšsēdētājiem. Ļoti svarīga asociācija. Parasties sauc stāstu biogrāfijas katram panelistam, bet nu šoreiz mēs varam to izlaist. Bet nu daudzi no mums jūs pazīst, tā kā es domāju, došu jums nekavējoties vārdu. Paldies, esmu Pēters Klārens, esmu Enerģijas uzglabāšanas asociācijas priekšsēdētājs. Es jau 12 sekundes tagad esmu iztērējis. Trīs galvenie mērķi. Pirmkārt, ir jāsaprot, kāds ir labums no enerģijas uzglabāšanas. Tā Tad vispirms uh, uh, tirgus uh, organizācija un tirgus dizains. Un ir svarīgi, lai būtu finansējums un lai varētu demonstrēt šīs te tehnoloģijas. Jūs redzat, ir ļoti daudz biedru, aptuveni 40 kopumā. Viņi pārstāv pētniecības centrus, uh, aprīkojuma eh, ražotājs, iz, eh, sadalas eh, paskalpojumu sniedzējs. Tā kā no vienas puses ir tāda ļoti izaicinoša situācija. No vienas puses jums ir jārunā vienā valstī, bet tur ir pārstāvēti, piemēram, konkurenti, bet ir pārstāvēti ir atšķirīgi sektori, atsevišķas nozars. Uh, Tālāk enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijas ir dažādas. Nav tā, ka būtu tikai viena vienīgā. Tieši tādēļ ir tik ļoti grūti ar to visu tikt galā. Mēs esam identificējuši piecas lielas grupas - ķīmiskās, elektriskās, elektroķīmiskās, mehaniskā, mehaniskās un termālās uzglabāšanas iespējas. Nu, acīm redzot, kas nu. Uh, šajās sadaļās būs, eh, tas var mainīties. Piemēram, ķīmiskajā pašlaik mums ir ūdeņradis un sintētiska neitrāla gāze, bet katrai tehnoloģijai ir eh, kāda sava mm, pievienotā vērtība, kas dod labumu visai sistēmai. Un to jūs redzēsiet arī nākošajā mm, dizainā. Jūs varat redzēt, ka enerģijas uzglabāšana ir visur. Tas ir uh, eh, dzīvojumā mājā, rūpnīcā, elektrības ražošanā, kur tiek, uh, piemēram, līdzsvarot enerģijas tiek iegūta no jūras enerģijas, no vēja un tā tālāk. Un ir nepieciešama sistēma un nepieciešama arī atšķirīgi, mm, atšķirīgas tehnoloģijas. Nākošajā slaidā mēs esam centušies salikt kopā tātad vispirms eh, ražošanu, eh, ģenerēšanu, sākot ar konvencionālo, un, un nu, tad ir vajadzīgas dažādas eh, pārvades un pārveides sistēmas, tātad transmisija, ja jūs gribat, piemēram, uh, palaist eh, akumulātoru, jums ir vajadzīga varbūt mili sekunde, lai eh, to izdarītu, bet ja jūs gribat palaist vajag dzinēju, tad tur ir pavisam cita lieta. Tad ir sādales līmenis un patērētājs un mm, vieta, kur jūs varat izmantot šo uzkrāto enerģiju. Tā kā nav vienas kaut kādas brīnuma tehnoloģijas, ir dažādas tehnoloģijas un. Uh, Tādēļ ir vajadzīgs arī tās likumdošanas satvers, kas ņem to visu vērā. Tehnoloģijas, protams, attīstīsies, un tad, kad jūs nolemsiet pār likumdošanas eh, satvaru, tad ir jāņem vērā tas, ka eh, šis te satvers nedrīkst bloķēt un eh, bremzēt jauno tehnoloģiju attīstību. Mums bija uzklausīšana vienā no politiskajām grupām, šeit mēs sniedzām dažus piemērus. Piemēram, sādāles līmenī jums ir vairāki uh, atjaunīgo enerģiju, teiksim, iegūs veidi, kas arī tiek pieslēgt kopējā sistēmā. Uh, nu, jūs, piemēram, varat izlemt, ja jūs izmantojat, uh, teiksim, saules baterijas, jūs varat izdomāt, uh, vai jūs vēlaties pieslēgties sistēmā vai nē, jūs varat mm, nopirkt kaut kādus dažus akumulātors un izmantot, tad, kad eh, elektrība ir dārgāka un pārdot to tīklāk, tā ir lētāk un tā tālāk. Mēs negatavojamies tam visam iet atkal cauri, bet tas viss kopumā ļauj eh, izlīdzsvarot sistēmu. Un tad eh, modernais jaunvārds prosumer, tātad aizsargātais patērētājs Un tas var būt daudz, kas eh, cilvēks ir vienlaicīgi ražotājs un uzkrājējs. Un, teiksim, elektriskā uzglabāšana varbūt nebūs eh, izdevīgākā, varbūt izdevīgāk uzglabāt siltumu šādās te kombinētās sistēmās. Un ko ir svarīgi saprast, eh, tas, ka pašreizējā tirgus uzbūve balstās uz vēsturisko attīstību. Faktiski tā ir centralizēta uh, elektrības ražošana. Un, ja mēs gribam adaptēties nā, jā, nākotnes sistēmai, ka ir jābūt daudz elastīgākai, ir uh, jāintegrē enerģijas uzglabāšanas. Un kam ir tiesības to uzglabāt? Vai tas ir ģenerācijas aktīvs un tādēļ to nevar izmantot sādals operators? Uh, Bet es gribu teikt, ka tas var būt gan, gan. Un tas var būt arī pats eh, patērētājs, kuram ir uzglabāšanas iekārta. Tā tad ir vajadzīga ceturtā kategorija, ceturtais elements enerģijas sadalas sistēmā. Tālāk ir enerģijas eh, tīklu kodi. Reizēm ir ļoti grūti eh, šo atšķirīgo tīklu dēļ saslēgts savstarpējās sistēmas. Tālāk maksas. Jūs eh, varat, eh, faktiski jūs reizē maksājat divreiz. Jūs maksājat eh, saņemot un pēc tam palaižot tīklā. Nu, tam nav nekādas pievienotās vērtības. Un uh, sistēmā ienākot ar vien vairāk atjaunīgo enerģijas avot, atjaunīgiem enerģijas avotiem, sistēma ir jābūt daudz elastīgākai. Mūsuprāt, visiem, visiem sistēmu pakalpojumiem ir jābūt tirgū. Tas nozīmē, ka nevienam ražotājam nevar pies, piespiest uh, eh, sniegt pakalpojumu. Respektīvi, uh, Itālijā, piemēram, un arī Spānijā ir citur uh, likums, ka jūs paturat daļu uh, elektrības, kas uh, pēc tam var aiziet tālāk pārveidotājiem, sadalītājiem, tā tālāk. Nav godīgi piespiest pārdot visu saržoto elektrību. Un jo precīzāk es varu darboties, es nesaņemu vairāk naudas, bet uh, Tas arī īsti nav godīgi. Mums ir jārada sistēma, ka mēs par labāku izpildījumu vai varam dot eh, arī atlīdzību. Ir svarīgi, lai ba, eh, tātad varētu investēt arī bankas un ir nepieciešamība iegūt finansējumu, eh, lai mēs varam darboties tirgus apstākļos. Tālāk, tirgus. Uh, uzglabāšanas sistēmas, eh, kuras neprasa finansiālo eh, atbalstu, ir labākais risinājums. Paldies, jūs bijāt ļoti skaidrs. Jūs pilnībā izmainījāt uh, situāciju kopš 2011. gada mm, jūs uh, esat paaugstinājis arī biedru skaitu savā asociācijā no 13 līdz 40, un jūs darbojaties arī klimata un enerģetikas jomā kopš 2003. gada, tā kā mēs vismaz daži no mums atceramies jūs šeit parlamentā. Paldies eh, par jūsu uzstāšanos. Un tagad uh, Tomas Hamakers, uh, eh, viņš studējas fiziku. Viņš varbūt nav tik pazīstams kā Patriks Klarence kungs Viņš ir studējis plazmas fiziku Maksa Plānka institūtā un ir arī vīda zinātnes centra vadītājs Alsburgas universitātē. Lūdzu, vārds jums. Paldies eh, par uh, ielūgumu piedalīties. Es sniegšu vispārīgāku pārskatu par to, kā mums ir vajadzētu uztvert uh, energo uz uzkrāšanu visā energosistēmā. Es domāju, ka galvenais jautājums enerģijas uzglabāšanā ir, kā integrēt atjaunīgos uh, energoavotus. Tātad tas ir galvenais jautājums, pie kā mēs strādājam. Un uh, aplūkojot šo jautājumu, jāmēģina rast veidus, kā veicināt uzglabāšanu. Un tad ir jāizvērtē, kādas ir konkurējošās tehnoloģijas, kā savādāk vai citādāk mēs varētu integrēt šīs atjaunīgās enerģijas. Tātad šeit ir četri tādi galvenie jautājumi vai jomas, kas mums ir jāplūko, tad, kad mēs gribam mm, sam, salīdzināt uzglabāšanu ar citām iespējām. Pirmām kārtām mums ir lielas, lieli energotīkli. Šeit Eiropas parlamentā mēs runājam, jā, par tādu visu Eiropas projektu, tātad pieņemt šīs atjaunīgās, atjaunīgos energoavotus visā to dažādībā. Nākošais. Mums ir arī elastīgs eh, pieprasījums. Piemēram, nākotnē mums būs varbūt elektroautomobīļi un eh, tos eh, būs iespējams uzlēdēt varbūt ne tikai iespraužot kontaktu, bet kaut kad varbūt nākotnē kad būs zemāks cenas, tas notiks savādāks, tālāk. Sektora sasaiste. jā, piemēram, enerģijas tirgu sasaistīt ar apkuras sistēmām, un te mēs atkal varam saskatīt milzīgas iespējas turpmākajās desmitgadēs, kā izlīdzināt visas eh, šīs svārstības, un no otras puses, kādā veidā atjaunīgos avotus ienest atkal šajās apkuras sistēmās, tātad, lai viens eh, šāvien no savu divus zaķus, nu, tur, protams, arī enerģijas uzglabāšana. Eh, Tā tad. Uh, Gribu te parādīt jums sekojošo. Jūs redzat, kāda ir vēja enerģijas ietekme. Teiksim, jūs redzat eh, vienā valstī tādu zem, nu tādu diezgan svārstīgu eh, līkni, bet, eh, ka mēs skatāmies visā Eiropas mērogā, mēs redzam, ka šī līkni iz, izlīdzinās. Tātad Eiropas rādītājs vai līkne būtu sarkanā un zaļā un zilā, tās ir no konkrētām valstīm. Un e, mēs jau daudz gadu strādājam pie šī modeļa un saprotam, ka radot e, tik tiešām lielus tīklus, ir īpaši vēja enerģija, tādā gadījumā tiek izlīdzināta, tā izlīdzinās, un tas e, dramatiski samazinās pieprasījumu uzglabāšanai, ņemot vērā to, ka Eiropai ir viens no labākajiem, attīstītākajiem šīs vēja ģenerēšanas sektoriem, vēja enerģijas ģenerēšanas sektoriem, tad uh, Jā, mums noteikti ir jāvirzās šajā virzienā. Labi, pārlec pāri tagad dažiem slaidiem, atgriežoties pie enerģijas uzglabāšanas, elektrības uzglabāšanas. Un šeit tāds viedoklis nākuši uz apakšu. Te ir daži attēli par Vācijas situāciju. Galvenais rezultāts ir tāds, ka, protams, ja jūs raugaties tikai uz elektrības sistēmām un tad, ja jūs skatāties, cik lielā mērā atjaunīgie avoti tiek izmantoti Nu, tad jā, ir nepieciešama uzglabāšana, bet ne tikai tā kā tādā akumulatorā, kas izlīdzina dienas un nakts pieprasījumu, bet varbūt būs nepieciešama uzglabāšana, kas uh, palīdz izlīdzināt arī sezonālas svārstības. Lai, kad ir kaut kas jādara, kad, piemēram, ir jāveic šī sezonāla aizlīdzināšana, tad ir nepieciešams, uh, nu, visticamāk, ūdeņradas. Un tas jau ir daudz sarežģītāk nekā vienkārši, ka jums ir kaut kāds uh, akumulators eh, jums pagrabā. Tātad no tā visa mēs redzam, ka šī prasība varētu parādīties diezgan vēl tikai tad, kad mums jau būtu lietas, ļoti augsts šīs atjaunīgo enerģiju izmantošanas eh, rādītājs. Un kad mēs skatāmies Eiropas kontekstā, kad mēs redzam to Eiropas kontekstā, tad šī uzglabāšanas kapacitāte vai pieprasījums būtu uh, zemāks nekā nacionālā kontekstā. Tālāk sektoru sasaiste. Uh, No mūsu viedokļa šis sektors jāpulko detalizētāk. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tad, kad mēs ienesam elektrību apkuras sistēmās, tad eh, varam no tā daudz ko iegūt. Pirmkārt, varam būt diezgan efektīvi savā darbībā. Ja mums varētu būt uh, uh siltumsūkņi, kas izmanto atjaunīgo uh, avotu elektrību, tad tur varētu būt multiplikātoru faktors 3,5 atkarība no mājas uh, būvniecības veida. Tātad mēs varam ienest šos atjaunīgos avotus apkurs sistēmās un atkal rodas elastība. Jo, jebkurai ja mājai ēkā ir sava inerce, protams, var arī kaut kādas nelielas uzglabāšanas avots uzstādīt. Uh, Tāpat arī, ja mēs skatāmies uz centrālās apkurses sistēmām, tad tur parādās vēl lielāka elastība kaut kā, un mēs, protams, šeit eh, zaudējam eh, tieši efektivitātes ziņā. Ja mēs tikai skatāmies uz eh, elektrisko sildītāju izmantošanu centrālajā apkurē, tad jā, mēs varam izmantot varbūt uzlabāšanas kaut kādas iekārtas, Tātad šī uzglabāšana ir ļoti svarīga. Mēs varētu iet šajā virzienā, un šīs attēls jums parāda, ka mums varētu būt eh, dienas un nakts uzglabāšana, nedēļas uzglabāšana centrāla apkurs sistēmās, un tas varētu ārkārtīgi veicināt eh, šo atjaunīgo avotu daļas palielinājumu. Ja mums būtu sasaistīta sistēma, tad mums nebaidzētu vairāk elektrības uzglabāšanu, mums vajadzētu tikai siltumu uzglabāšanu ja sistēma balstās tikai uz elektrību, tad eh, būs nepieciešams eh, šis, teiksim, ūdeņraža uzglabāšanas uh, potenciāls. Un tad, kad mums izdodas šo sasaistīšanu nodrošinot, atrast pareizo tirgus mehānismu, kas to ļauj nodrošināt, tad, principā, mums jau ir tehnoloģijas pieejams un daudz no šīm lietām varētu īstenot un ir iespējams arī nodemonstrēt un parādīt, kā tas eh, reāli darbotos dažādās vietās. Tā tad ar to nonāk jau pie savu kopsavilkumu, protams. Ir ļoti svarīgi, lai mēs domātu par Eiropas uh, elektrotīklu. Ir daži reģioni uh, ziemeļos, mums ir uh, vēja enerģija ziemeļos. Uh, Tas viss būtu tā kā jāsliek kopā. Es neesmu politiķis, bet, manuprāt, tas varētu būt Eiropas Savienības projekts, eh, un eh, varbūt, ka cilvēki vēlāk būs par to pateicīgi, ja tas tiktu realizēts. Otrām kārtām. Mums, protams, ir nepieciešams uzglabāšanas sistēmas, tā tad ir jābūt eh, ļoti tādiem atvērtiem attiecībos tehnoloģijām. Mums nevajadzētu tā priekšlaicīgi jau nolēmt, ka to mēs gribam, to mēs negribam, vajadzētu būt tādiem ļoti atvērtiem tehnoloģiju ziņām sistēmas sasaista būs ļoti svarīga. Un tam nepieciešams vairāk pētniecības darba. Cilvēki no universitātēm vienmēr droši vien tā teiks. Tāpat ir nepieciešams diezgan stingrs regulējošais ietvars, kurš attiecībā uz eh, sadalas līmeni uh, nosaka kompetences tirgu, un tas, manuprāt, būtu viens no veidiem, kā mēs ienesam vai nu šo uzglabāšanu, vai sasaist, un mēs redzēsim, kuras tehnoloģijas galvā būs izmantojams. Un no otras puses jādomā arī par to, vai tas viss, ko mēs darām šodien, vai tas atbilst tirgus liberalizācijai. Mēs varētu to darīt tādā ļoti liberalizētā veidā, diezgan radikāli varētu liberalizēt eh, energo tirgu, un tad tas viss notiktu, bet varbūt varētu pārdomāt vēlreiz un varbūt eh, vecmotīgākas eh, uz tādiem valsts pārvaldības pamatiem veikts elektrosistēmas varētu nodrošināt šo funkciju. Es zinu, ka daudziem cilvēkiem šī doma nepatīk, bet Eiropa, jāsaka, diezgan labi, diezgan krietni ilgi ir darbojusies, diezgan veiksmīgi bez liberalizēta energotirga. tirga. Un tas viss ir izrietējis no valsts ietekmes uz eh, energo tirgu. Bet, nu, tas tāds eh, komentārs no malas, protams. Vēl viena lieta. Baterijas un PV varētu būt ļoti svarīgi attālinātiem reģioniem, kur ir ļoti tāda vāja elektropiegāde. Tāpat mēs varam aplūkot dažādas projekts Āfrikā un kaut kur Āfrikā, kādā sīkā ciematā, jūs noteikti varētu redzēt, cik daudz jūs varat uh, panākt un mainīt dzīvi cilvēkiem. Jūs nodrošināt šādas baterijas vai uzglabāšanas iestājas iespējas. Paldies, profesor Kungs, kā vienmēr profesori runā diezgan gāri, bet uh, arī tā ir mana vājība, tā ka mums ir viena un tā pati vājība. Un tagad Tātad vēlreiz paldies, profesor Kungs, un tad nākošais runātājs man ir tas gods iepazīstināt un sveikt Jorgo Hacimarkakis, kurš ir bijušais itra komitejas loceknis. Viņš pat divos sasaukumos strādāja, tātad desmit gadus viņš šeit bija, un viņš ir ļoti aktīvi strādājis septītās ietvaru programmas izstrādes laikā, un bija viens no lielākajiem uh, tādiem spēcīgākajiem uh, cīnītājiem par Eiropas uh, informācija tehnoloģija institūta izveidi. Mūsu nebija tik daudz, laikam kādi 5, 7 Eiropas parlamentā, un to laiku komisijas priekšsēdētājs uh, Barozo tad saņēma mūsu atbalstu. Atsimar Kakis kungs, viņš ir Hydrogen Europe ģenerālsekretārs. sekretārs tātad iepriekš viņš strādājis Eiropas parlamentā, arī studējis vairākās universitātēs, un es domāju, ka viņš mums ir daudziem ļoti labi pazīstams. Jorgam, man liels prieks teikt, ka tā ir arī tava dzimšanas diena. Apsveicam! Thank you very much. Paldies. Paldies, Ieržī, paldies priekšsēdētāji par uzveicinājumu. Es uzreiz ķeršos pie izklāsta, un pēc tam, ja paliks laikas, tad arī būs diskusija. Hydrogen Europe ir uzņēmums, tas apvieno 94 uh, uzņēmumus no 16 valstīm. Kāpēc mēs esam šeit? Domāju, ka šajā satēls jums parādīs to, kā ūdeņradi var salīdzināt ar citām uzkrāšanas tehnoloģijām. Ūdeņradis ir gāze, ko viegli var iegļūt elektrolīzes veidā, sad elektrolīzes ceļās sašķeļot ūdeni. Un pēc tam pretējā veidā var veidot elektrību atkal. Tas ir kā enerģijas vektors. Mēs varam iet pretējā virzienā. Šie virzieni ir elastīgi. Ir dažādas uh, ūdeņraža tehnoloģijas, Patriks dažas no tām pieminēja, bet uh, ūdeņradas ir vispiemērotākais lieliem apjomiem. Šajā attēlā jūs redzēsit, ka īsam termiņam tas var būt mazāk eh, piemērots un ar augstākām izmaksām, bet jo lielāks ir apjoms, jo zemākas izmaksas. Un tas ir ilgtspējīgs risinājums, lai uzkrātu apjomas virs 10 gigavatstundām. Tagad visaptverošs piemērs, ko jūs sapratīsiet pēc 50 sekundžu video. 50 sekundes jūs to varat apskatīt Google, eh, ierakstot Colroid hidrogen, un jūs redzēsit, kā tas notiek. Colroids ir lielākais beļģu mazumtirgotājs, eh, Beļģijā, Nīderlandē, Francijā. Tas ir lielākais eh, investors Ziemeļjūras zaļajā enerģijā. Pats Colroids ir miljardieris, bet viņa. Nu, piedāvātais modelis nedarbojās leduskapos, viņš atrāda, kas ir vislabākais risinājums, un viņš eh, Hallē to pie Briseles ir izveidojis elektrolīzes un degvielas stāciju, kuru atbalstīja Eiropas. programmas Es zinu, kā daudz ir um, interesēti apmeklēt šīs vietas. Jūs tur redzēsiet, kā tas viss darbojas dzīve uz vietas un bez problēmām. U, uh, uh ūdeņradis. Uh, Eh, palīdz veidu, eh, piedalās ģenerācijā. Jūs redzat gan saules, gan vēja, gan konvencionālās enerģijas, ūdeņa radas piedalās uzkrāšanā, ko var uzglabāt balonos, tvertnēs un tālāk piemērošana ir vai no nu ar um, bateriju vai kurināmā bateriju vai citā veidā. Šeit jūs redzat, kā tas viss darbojas dzīvē. Vienā no lielākajām elektrolīzes instalācijām Eiropā, kas atrodas Maincā, net, eh, netālu no Frankfurtes, un tas ir Siemens, Linde un Maincas kopīgs projekts. Ziemā šeit tiek saražotas 6 megawatstundas tīklam. Tas pārveido pēc tam enerģiju ūdeņradī un arī tas ir tiešā veidots ar gāzes tīklu, jo 3% ūdeņrāda tiek vadīts gāzes tīklā. Ko var darīt ar ūdeņrādu? To var izmantot mobilitātei. Trīs automašīnas, kas ir redzamas eh, Hyundai, Toyota, eh, ir tirgū kopš septembra. Daimlers B vidējā rindā Tāpat jūs redzat vieglos un smagos prečauto, kā arī autobusus un e, pacēlājus. Tāpat arī ūdeņraža velosipēds ar 60 gramiem ūdeņraža var nobraukt 100 kilometrus Tālāk, nākošajā attēlā jūs redzat salīdzinājumu. Parasta de, benzīna degviela. Jums ir vajadzīgs 4 minūtes eh, priekš 500 kilometriem izmantojot jauno Tesla uh, uzlādēšanas uh, tehnoloģiju. Tās ir 20 minūtes 160 km. Un ogleklim ir mazāk nekā 5 minūtes 500 km. Jūs redzat, kā ūdeņradas ir viens no vispiemērotākajiem risinājumiem. Rīt mēs atveram pirmo publiskai, publikai pieejamo degvielas staciju Beļģijā, Zaventebā Jūs eh, esat aicināti pievienoties. Sūdiņraža autobuss dosies no parlamentu uz turieni pulksteni pus eh, vienos, vai arī jūs varat tur doties ar linde velosipēdu. Tāpat ūdeņradi eh, var izmantot dzēsēšanai, Google ir lielākais pircējs pasaulē. Viņiem ir problēma ar datu centru uzturēšanu, tos darbina dīzels, kas ir visdrošākais. Un arī man bija iespēja prezentēt ūdeņraža risinājumus, jo tas viņiem nozīmē enerģētisku drošību, tā ir tīra, zaļa enerģija, Vai tā būs realitāte Eiropā, gandrīz Japānā? Kā jūs redzat no šī attēla, Japānas valdība ir izlēmusi pārveidot Tokio 20. gada olimpiskās spēles par, oglekļu, eh, par ūdeņražu spēlēm. Tiks ražots ūdeņi radas olimpiskā ciemata vajadzībām un tā enerģija izmantot. Kāpēc nav tirgus uzkrāšanai? Šāds eh, jautājums izskanēja no iepriekšējiem runātājiem. Eh, jums tiks piedāvāts pētījums par šo jautājumu, to jūs varat atrast pie ieejas. Tas ir visaptvarošs pētījums par to, kāpēc uzkrāšana netiek komercializēta. Eh, nav pamudinājumu uzkrāt, Eh, tas būtu arī jautājums parlamentāriešiem. Un ražu. Neefektīva ražošana nav izdevīga. Pagājušajā gadā pārprodukcija bija 1 miljards, 1 miljards, ko zaudēja nodokļu maksātāji. Ja nonākam pie vistas un olas problēmas. Ir regulāri izaicinājumi mums ir nepieciešams atjaunīgs ūdeņradas, tam vajadzīgs politisks atbalsts, ir jāpalielina elektrības sistēma elastība ir jāatbrīvo um, enerģijas uzkrāšana objekti no gala lietotāju nodokļiem un ir jāatzūst atjaunīgais ūdeņradis kā biodegviela. Un visbeidzot, Jeržī, ja mēs no nulles uz 14. stāvu brauksim ar liftu, Uh, ūdeņradis ir ar viselastīgāko uzkrāšanas kapacitāti. Tas ir trūkstošais posms dekarbonizācijas scenārijam. Um, kurināmā elementi un ūdeņradis ir vienīgās tehnoloģijas, kas uh, pieļauj bez uh, karbona mobilitāti. Paldies! Paldies, es gribētu teikt, ka, nu, politiķi reizēm izsakās vēl garāk eh, par profesoriem. Nu, paldies, eh, jūsu visas uzstāšanās bija vienkārši lieliskas. Paldies, Jorgos, tu vienmēr esi iesaistījies eh, ar siedu un dvēseli tajā, ko dari. Tālāk Tesla Energy pārstāvis Bens Hills koncentrējas uz eh, solārajiem komponentiem jau ilgāku laiku. Un kopš 2015. gada viņš vāda Tesla eh, aktivitātes Eiropā un arī citvie pasaulē, gan tās ir komerciālas, industriālas eh, jaudas paketes. Un arī Āfrikā viņš, viņi ir aktīvi, ne tikai Eiropā, tā kā mūs ļoti interesē jūsu runa un kolēģi. Tā kā tas ir te, mūsu programmā. Eh, pirmās eh, divas eh, runas ir saistītas ar enerģijas uzglabāšanas lomu uh, Eiropā un nākotnes enerģijas sistēmu, bet Kacemarkakis kungs sāka, jau runāt par otro tēmu, par uh, šo te uzglabāšanas sistēmu lietotājiem. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Šeit uh, es runāšu par uzglabāšanu, uh, nesākšu raksturot tehnoloģijas, bet nu, tehnoloģijas visiem ir pazīstamas. Tātad, kas mēs esam un ko mēs darām. Mūsu misija ir mainīt pasauli uh, un pievērst ilgspējīgas enerģijas lietošanai. Mēs esam uzņēmums, kurš uh, ir par uh, enerģijas ražošanu uh, bez CO2 izmešiem un uh, par to, ka ir jārada jaunas uh, paudzes automašīnas. Uh, un tā tālāk. Nu, kas ir mūsu produkcija? Tie jau ir pieejami tirgū, tie jau maina veidu, kā Eiropas dalība valstis un patērētāji strādā un darbojas. Uh, šeit jūs redzat šo te balto kastīti pie sienas, enerģijas uh, iekārta, tā ir pašpatēriņa nolūkiem iegūta E, kā redzat, fotovoltāžas patarēs uz jumta. Nu, mūsu vīzija, protams, ir vēl tālāk. E, tad, kad mēs gatavojamies ieviest e, vietskaitītāju sistēmas un cilvēki daudz labāk ar akumulātoru baterējām varēs uzglabāt un plānot enerģijas patēriņu. Komerciālā līmenī šo, šādu te saules enerģijas sistēmu mēs pašlaik būvējam uh, Havaju salās, un tā šeit ir komerc uh, tīkls ar uzglabāšanas sistēmām, un te ir ļoti svarīgi, ka, kā tas viss tik saslēgts kopā. Vai tā būs mik makrotīklu sistēma vai sistēma ar pātrinātājiem, kas ļaus ietaupīt izmaksas un tā tālāk. Faktiski tas jau vairs nekāds uh, akadēmisks vingrinājums, tirgus jau šeit jau iesaistās. Un tagad noteikts, kāds būs patērētājs vai tas būs, eh, teiksim, uh, mājokļu rajons vai, vai rūpniecisks rajons, eh, tas jau viss reālajā dzīvē notiek un realizēs, tā kā šīs sistēmas tiek lietotas. Nu, kas te īsti notiek? Enerģijas uzglabāšana. Daudz eh, jaudu, piemēram, akmeņogles un citas eh, vecmodīgās elektroenerģijas ražošanas spēkstacijas tiks demontētas, radīsies jauna infrastruktūra. Mēs zinām piemēru, kur enerģijas uzglabāšana notiek ar daudz lētāk un dod lielāku drošību dalību valstīm un Eiropas Savienībā kopumā. Tas ir svarīgi. Saules enerģijas izmantošana pieaug, un vēja enerģijas ražošana uh, palielinās, tas nozīmē, ka svarīgāk kļūst uh, tīkla stabilizāciju, un tāpēc ir vajadzīgi dažādi uzglabāšanas veidi. Un tas viss palīdz samazināt atjaunīgo enerģiju izmaksas, un tās paliel ar vien procentuāli pieauga atjaunīgo enerģiju izmantojums mūsu energo kokteilī. Nu, lai saprastu mērogu. Uh, Eh, mēs esam arī slēmts akumulātoru ražotājs un eh, arī akumulātoru tehnoloģijas, protams, pieau, eh, notiek tātad progress, lai jums būtu priekšstats par uh, akumulātoru bateriju, kas ir pārvietojama. Uh, mēs attīstām šo tehnoloģiju, tas palīdz uh, samazināt izmaksas, un nākotnē šādi uh, lielu uzkrāšanas akumulātori varēs būt katrā mājā. Uh, tā tad uh, akumulātoru. Uh, tirgus, jūs redzat, ko mēs pašlaik ražojam. Uh, Litija jona baterija ziņā uh, mēs šodien ražojam tikpat daudz, cik visā pasaulē tika ražots 2014. Uh, gadā. Tā kā ir ļoti svarīgi, lai sistēmas būtu izmaksu efektīvas, neatkarīgi no tā, vai uh, tiek izmantoti atjaunīgi enerģijas avoti vai konvencionālie. Tālāk Eiropas Savienības mērķi, pieci galvenie mērķi, jo faktiski uzglabāšana var palīdzēt sasniegt tos e, visus. Es runāšu detalizētāk par diviem pirmajiem mērķiem. Es importēju daudz naftas, gāzes un mūsdienās no ASV pat akmeņoglis. Tā kā e, energoapgādes drošība ir ļoti svarīga. Šeit ir aplēsa, e, kas apvieno dažādu ziņojumu rezultātus, un mūsu ģenerācijas kapacitātes e, lielākā daļa ir tieši atjaunīgās enerģijas, un šeit ir jāpalielina uzglabāšanas, uzkrāšanas iespējas. Un mūsu dzīves laikā iespējams, ka atjaunīgās enerģijas būs atbildīgas par 100% visas saražotās elektroenerģijas. Un Tesla ir pašlaik līderis uh, akumulātoru tehnoloģijās, gan stacionāro akumulātoru, gan citu veidu uh, eh, uzglabāšanā, bet jātīst arī citi uzglabāšanas veidi. Uh, Un jānodrošina, lai direktīvas eh, ļautu mm, pieeju dažādiem tirgiem, dažādām tehnoloģijām, lai nesaliktu tos visus kaut kādās atsevišķās kastītēs, tas ģenerācijai, tas transmisijai, tas sadalē, tātad, lai neradītu barjeras tehnoloģijām. Un pat, ja atjaunīgo enerģijas avotu nav, tāda akumulātoru uzglabāšana tāpat var tikt izmantota, lai uh, sniegtu atbalstu tīklam, tur, kur tīkls ir vājš, kur ir slēgtas vecās spēkcasīs. Uh, tā arī varētu būt tā atbilde, izmaksu efektīva atbilde nekā cita veida risinājumi. Pat Eh, nepalielinot atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanu. Mēs gan ceram, ka tas tā notiks. Eh, arī patērētā interesēs eh, šāda te uzglabāšana var nākt par labu patērētājiem. Tālāk, nu, man jau atkal sāk trūkt laika. Ko uzglabāšana var izdarīt? Piemēram, tur, kur mēs nonākam pie sādals, mēs varam izvairīties no uh, izmaksām no liela apjoma uh, eh, ražošanas, uh, kur ir vajadzīga milzīga infrastruktūra, lai pēc tam no liela ražotāja pārvadītu lietotājiem. Nevienam par šo pārvadu tādā gadījumā nebūtu jāmaksā. Tā kā mm, mēs eh, vairāk pāriesim pie tā, ka mēs transformēsim un izlīdzināsim datus un nevis elektrību. Un visbeidzot pēdējais slaids. Runāt par mājokļu īpašniekiem, ko tas viņam nozīmē. Jā, mainās cilvēku paradumi, cilvēki sāk izmantot pašu savu enerģiju, pašu savu saražot enerģiju. Un viņam līdz ar to ir iespēja izlemt, kā lietot savu enerģiju. Uh, Tātad patērētājs pats var tikt galā ar sevi un būt neatkarīgs no lieliem ražotājiem. Un, eh, piemēram, ja man tiek piegādāta elektroenerģija no Powerwall, tad eh, tas dod mums iespēju darīt to, ko mēs gribam, tur, kur mēs gribam, un mēs arī zinām, cik būs, ka mēs maksājam par to, par ko ir jāmaksā. Uh, Nu, un sastrēguma eh, stundās droši vien eh, izmaksas pieaugs, un tad, eh, piemēram, sastrēguma laikā jūs varēsiet izmantot, teiksim, savu uzkrāto lētāko enerģiju. Tā kā uzkrāšana jau ir interesanta, mēs virzamies priekšā ātri. Galvenais, lai nebūtu barjeru uzglabāšanas tehnoloģiju un iespēju attīstīšanai. Paldies par jūsu runu, un tagad es vēlētos dot vārdu runātājiem Rubikungs un pēc tām Kolīčikungs. Jā, paldies, es vēlētos uh, sirsnīgi pateikties uh, par šo te interesanto uh, stāstu par uh, to, kas notiek uzglabāšanas jomā, un ka tā palīdzēs pieejamu atjaunīgo enerģiju. Skaidrs, ka ir vajadzīga infrastruktūra lai, jo e, jāpadara uzglabāšanas cena tāda, lai tā būtu samaksājama. Un um, arī interesanti ir tas, ko dara Tesla. Cik ilga, piemēram, ir uh, akumulātora uh, darba dzīve, ja? Un tad uh, atkal tālāk, kā, piemēram, regulēt uh, dažādu uh, eh, Luksofora gaismu, ritmu, piemēram, jūs zināt, cik ilgi ir jāstāv pie luksofora, eh, teiksim, Strāsbūrā, kā radīt šos te zaļos viļņus satiksmē, izmantojot visus jaunos algoritmus un veidot uh, viedo satiksmes regulēšana, lai no punktā A līdz punktām B automašīnas varētu pārvietoties glūdi, lai tam nebūtu visu laiku jānu, jāapstājas un jāuzsāk braukt, kas starp citu arī uh, akumulātoru bateriju no, ātrāk nosēdina. Un, un gal galā tādā ziņā mēs uh, nenodeldēsim riepas tik ātri, uh, smēreļus, kas ir nepieciešams, uz tā visas šā, uh, taupīsim. Uh, Un eh, mēs mūsu eh, zinātnes eh, komitejā mm, koncentrējamies uz mobilitātes jautājumiem un kā to izdarīt maksimāli bez uh, apstāšanās, lai, piemēram, tas pats vilciens varētu pārvietoties vienmērīgā ātrumā, tas ir visefektīvākais kustības ātrums lai nebūtu nepieciešams bremzēt, lai varētu saglabāt eh, vienmērīgu ātrumu. Un tas atvieglo arī GPS sistēmu izmantošanu. Nu, nu, lūk, tas ir tāds paties eh, izaicinājums. Tātad kā lūgt no šo te veco domāšanu pārne, eh, mainīt un pāriet uz jauno domāšanu un optimizēt visu satiksmu sistēmu kopumā? Agirka. Paldies. Gerika kungs. Paldies. Nākošais runātājs Geriks. Eiropa patērē aptuveni 40% no primārās enerģijas apkurei un dzesēšanai. Es redzu šajā jomā ļoti noderīgas aplikācijas. Bet elektrības tīkli ir kaut kas cits, to vajag izmantot makro mērogā. Savukārt, uzkrāšana tas ir kaut kas daudz vairāk ar vietēju raksturu. Šeit ir runa par dažādiem enerģiju tīpiem. Jūsuprāt, kādas būtu iespējamās šo metožu izmantošanas perspektīvas apkurēm? kurai no sistēmai būtu vislabākais potenciāls enerģijas konversijas ziņā. Jo, ja e, konversijas ķēde būs ļoti gara, tad efektivitāte būs zema. Paldies, Eriksons, nākošais no zaļajiem. Thank you very much. Paldies. Diskusija ir ļoti interesanta un ir eh, daudz dažādu iespējamo risinājumu. Piekrītu tiem, kas saka, ka mums varbūt nevajadzētu nolemt tieši tagad, kuru ceļu izvēlēties eh, starp visām šīm iespējām. Jo tik tiešām iespēju ir daudz. Es domāju, ka centrāla apkura būtu interesants veids, kā izmantot uh, lētu, atjaunīgo enerģiju efektīvākā veidā nākotnē. Bet tāpat domāju, ka būtu interesanti redzēt, veidojoties jauna nozare, tādu vidēju izmēra uzņēmums, kas nodarbojas ar uzglabāšanu, teiksim, kas to iepērk lēti un pārdot, ka cena ir augstāka, un es domāju, ka vajadzētu būt eh, šodien šādam tirgum. Ja tam, teiksim, varētu atrast eh, vietas un ja būtu ražošanas kapacitāte to darīt, jo pastāv tik lielas atšķirības eh, elektrības tirgos, tā ka vajadzētu būt, manuprāt, labiem stimuliem iepirkt ļoti lētu enerģiju un varētu būt uh, savādāka situācija. Vai jūs domājat, ka kaut kas varētu, teiksim, rasties uh, pēdējo 5-10 gadu laikā? Nu, no tāds jautājums. Un vēl viens jautājums. Mums uh, notiek debats par tērauda industrijas situāciju Eiropā, un tērauda ražošanā tiek izmantots ļoti daudz akmeņogļu un Tas rada liels emisijas un tiek uh, bojāta vīda klimats, bet uh, Zviedrijas tērauda ražošanas uh, nozara nāca klajā ar ideju, ka viņi gribētu izmantot ūdeņradi tērauda industrijā. Vai jūs domājat, ka tas būtu iespējams risinājums nākotnē, jo ja mēs varētu ticēt šādam uzstādījumam, ka tas varētu būt risinājums, tad tas atrisinātu ļoti lielā mērā šo lētās elektrības jautājumu, un tas būtu ļoti būtisks elements risinājumā, lai varētu turpināt uh, ražot lētu saules un vēja enerģiju un uh, pārdot to tāraudu ražošanai. Tā vietā, lai viņi izmantotu uh, šīs ogles uh, ražošanas procesā. Paldies, Kolečeka kungs, FTD grupas vārdā. Podnikatel. Paldies, priekšsādātāji. Šajā gadījumā izteikšos kā uzņēmējs, kuram pieder trīs uh, saules enerģijas uzņēmumi 4,1 kW eh, un 2,7 kW eh, maksimums eh, ģenerēšanas ziņā. Es neko vairāk Čehijas replikā nesaņēmu no energotīklā nodotās enerģijas, un vienā no šiem uzņēmumiem tiek izmantotas saules baterijas Un tā ir vienkārši mana vasaras um, māja, vasaras mītne, un to es izmantoju tīri personīgi. Bet katrā ziņā man interesē šis jautājums, par kur runājam jau kāds desmit gadus. Pirms sešiem gadiem Eiropas Savienības direktīvā bija norādīts, ka 2020. gadā mums nepieciešams, lai 1% enerģijas būtu no nu, ūdeņraža. Tātad šāda proporcija. Kopš tā laika neesmu dzirdējis nevienu vārdu par uh, tā īstenošana Čehijā Neratovicā. Mums ir tikai viens ūdeņraža energo uzņēmums, mums ir autobus, kas izmanto ūdeņradi, jā. Tas ir ļoti ekoloģisks risinājums, nav nepieciešama milzīga enerģijas uzglabāšana. Nu, tas ir tāds elegants, ērts risinājums. Tā kā gribu uzdot jautājumu. Piemēram, es eh, izmantoju divriteni, man nav nepieciešama uh, Eh, elektrību, teiksim, elektromobīlim, bet eh, ideja ir ļoti atraktīva, jo šī 4 kW struktūriņa, ja tā ir kaut kāds eh, enerģijas pārpalikums, tad nav vajadzīgs liels baterijas, jo mūsdienu baterijām ir arī ļoti īsts dzīves cikls, tās bieži vien pārstāv darboties jau stipri ātri. Uh, Un, ja ir liels pieprasījums pēc šīs enerģijas, tad eh, tās diezgan nolietojas. Tātad tas, eh, par ko mēs runājam, šķiet tāds ļoti praktisks risinājums, un es eh, tiešām ceru, ka kādu dienu šādu energostruktūras varēšu uzturēt pie sevis mājās, izmantot šādas tehnoloģijas. Un mums vajadzētu demonstrēt cilvēkiem, ka Eiropas parlaments kaut ko dara un uh, kaut ko panāk. Paldies, saka nākošais runātājs. Uh, Saudargas kungs. Šīs debats ir ārkārtīgi interesantas. Un, jā, runājot par uzglabāšanu, mēs saprotam, ka uzglabāšana ir fundamentāli svarīga zināmos aspektos. Un tas ir neizbēgams jautājums. Es saklausīju, ka jūs teicāt, ka šo uzglabāšanu varētu sadalīt eh, dažādās vietās. Eh, tātad eh, piegādātājs kaut kur pa vīdu, pie patērētāja. Nu, tas ļoti atšķiras. Uh, tās dažādas pieejas, tad, kad, pieņemsim, jums ir uh, elektroautomobils, tad varbūt, uh, jā, var gadīties, ka pietrūkst šīs uzglabāšanas un tas kaut kādā veidā kavē attīstību, bet tāpat laikā visi zina, ka šie elektroautomobīļi, ka tos varētu izmantot arī, ka uzglabāšanas iespēju tādā pašākā mērokā. Bet mans jautājums ir varbūt tāds egoistisks. Es uh, skatos uz Gerekunga ziņojumu par uh, sildīšanu un dzēsēšanu. Jūs minējāt, ka arī apsildīšanā varētu izmantot uh, arī patērētāja puse, teiksim, tīri uzglabāšanas ziņā. Vai jūs varētu sīkāk kaut ko detalizēt par uh, šo jautājumu? Man interesē, kāda ir uh, problemātika, ko jūs esat izanalizējis, vai ir kaut kādas juridiska rakstura problēmas, vai ekonomiska, vai, vai kā. Un Tāpat uh, esmu konstatējis, ka ļoti svarīga ir motivācija sadarbojoties ar uh, eh, galu patērētāju. Tātad kā nodrošināt motivāciju piedalīties šāda veida procesos. No nu, tā tad, nezinu, varbūt, ka visi paneļa runātāji varētu nedaudz uh, atbildēt šo jautājumu, tad es būtu ļoti priecīgs par to. Paldies! Esam izsmēluši jautājumu sarakstu. Varbūt arī no savas puses gribētu uzdot jautājumu Jorgo. Atsimarkākis, kā daži no mums iespējas um, atcerās šī gadsimta sākumā, tātad pirms 15 gadiem, nu jau ilgu laiku atpakaļ, mēs daudz vairāk sagaidījām no ūdeņraža ekonomikas. Un profesors Rifkins no ASV ieradās Eiropā un teica, ka 2010. gadā nu, un nevēlāk mēs varēsim pirkt ūdeņraža baterijas katrā veikalā, ASV, Eiropā, Ķīnā, visur. Kaut kas, acīm redzot, ir noticis, nezinu kad, varbūt jūs varat uh, palīdzēt atbildēt, bet uh, vai jūs varat paskaidrot, kāpēc ir tik liela atšķirība, teikt, tās cerības un prognozes pirms 15 gadiem bija tik liels attiecībā uz ūdeņradi, teiksim, gan izmantošanas, gan uzglabāšanas ziņā, nu labi, Islandē, teiksim, viņiem ir savi termāli jābūt, bet kā tas viss izskatīsies nākotnē? Kā būs iespējams šo tehnoloģiju attīstīt? Un jautājums jums visiem, visiem cienījumiem runātājiem, paneļa dalībniekiem. Vai jūs varētu nosaukt datumu plus mīnus pieci gadi? Kad mēs varētu pārtraukt eh, uzglabāt gāzi kā tādu rezerves variantu atjaunīgiem energo ap, eh, avotiem. Tātad, kad mēs varētu pārtraukt izmantot gāzi, no tādā eh, lielā mērogā, milzīgā mērogā. Tātad divi jautājumi no manas puses, varbūt grūti jautājumi, bet nu tomēr, un citu jautājumu vairāk nebūs, varbūt varētu tagad sākt ar atbildēm tādā pašā runātāja kārtībā, un eh, došu jums vārdu pirmajam, Klērens kungs. Jā, paldies. Pēdējais ir ļoti viegls jautājums. Es ieskatīšos kristālu bumbā un tūlīt varēšu atbildēt. Tālāk, pilnībā piekrītu Rūbīkungam, ka ir jāskatās ne tikai tehnoloģija, bet uz sistēmu kopumā. Ir ļoti būtiski ņemt vērā abus aspektus Sist eh, - tehnoloģiju un sistēmu. Nākošais jautājums bija par dzesēšanu un eh, sildīšanu. Daudzos pētījums, pētījumos ir norādīts, ka Siltuma uzkrāšana ir ekonomiska, un jūs varat pāriet no viena enerģijas nesēja pie cita, no, pie degvielas, pie mm, siltuma, to var izmantot transportam, un to var izmantot baterijās, transportlīdzekļos, un galvenais jautājums ir, cik tālu mēs esam. Viens no mūsu dalībniekiem ir kompānija pievādā vā iespēju uzkrāt elektrību eh, apsildīšanā un siltajā ūdenī, un pēc tam eh, ūdens eh, apsildes katli tiek kontrolēti. Uh, un ieslēgti tad, kad elektrības cenas būtu negatīvas, kad ir pārāk daudz elektrības sistēmā, tie tiek iedarbināti. Un tas ir nepieciešams, lai varētu pārdot šo elastību tirgū. Un atsevišķos gadījumos pieeja nav vienāda Eiropas Savienībā kā savienoties valstīs. Mums ir jādomā gan par mazajiem piegādātājiem un jāpienot viņi vienā lielā tirgus spēlētājā. Eriksen kungam. Pirkt elektrību dārgi Eh, pirkt lēti, pārdot dārgi. Būtu iespējams, bet atkarīgs no piegādes. View, bet jāņem vērā tas, kā cenas signāls iet līdz pat patērētēm, bet tālāk parādās E, sociālais jautājums. Vai tiešām patērētājiem kādu dienu būtu jāmaksā 2 vai 3 vai 5 tūkstoši um, eiro par kilovatu, pat ja tas ir e, pa, uz vienu minūti, vai tikai industriālie patērētāji tiek pakļauti reālai cenai? Tas ir vairāk jautājums par to, kā tas varētu notikt, bet arbitrāži ir viens no, no pasākumiem. Uh, ir jālīdzsvaro sistēma. To var izmantot dažādiem mērķiem un pēdējā punktā. Kurā dienā tad mums nebūs gāzes bekupa? Es domāju, ka ņemot vērā milzīgās elektrības eh, eh, kvantitātes, kas ir vajadzīgas, es šīs dienas nepiedzīvošu. So I, uh... Mana pirmā atbilde attiec uz uh, siltumu. Ļoti svarīgi ir izprast to, kā mums ir elektrības sistēma no vienas puses apsildes, no otras puses, bet nākotnē ir jāredz, kā šīs sistēmas varētu tikt sapludinātas, un mēs varam iegūt vairāk siltumu no elektrības, jo masveidā uh, Mēs pāriem pie elektrības ražošanas eh, fotopaneļi rada elektrību, izraksta eh, elektrību, un mums ir viena enerģija ļoti efektīva, siltumsūkņi, bet tie nevar tikt izmantot tik vienā situācijā. Ir ilgā termiņā jāparādz mājokļi adekvāti, lai varētu izmantot siltumsūkņus, un tas varētu būt process uz nākošiem 40 gadiem, un pēc tam redzēt to, kā atjaunīgās enerģijas arī nonāk mājokļu sektorā. Domāju, ka Vācijā apkuras sektorā mēs izmantojam ap 600 teravat stundu dzīvojamajam sektoram. Ja mums vajadzētu izmantot par trešo daļu vairāk nekā šobrīd. Tas nenozīmētu lielu lēcienu papildus elektrībā, ja mēs ejam pa šo ceļu. Mums pie tā ir jāstrādā nopietni. Nākošais jautājums par ūdeņrādi. Tērauda nozarē. Mēs eh, šādu pētījumu veicām kopā ar Siemens. Uh, un rezultāti netika publicēti, bet tehnoloģiski tas ir iespējami, bet uh, arī jāparedz ilgi termiņtam, jo šodien mēs piepras izmantojam daudz ūdeņraža mūsu rūpniecībai, ķīmiskai rūpniecībai, amoniakā, pārstrādes rūpnīcās, mēs veidojam jaunu tirgu, mums vajadzētu nākt uz tirgiem, kas jau pastāv. Tālāk, un es pilnībā piekrītu, ka ilgā termiņā būs vajadzīgs sūdeņrads tērauda nozarei, taču tas ir jāparedz uz vēlāku periodu. Tālāk eh, izskanēja jautājums par to, kāpēc mēs neveidojam ūdeņraža ekonomiku šobrīd. Domāju, ka pārāk optimistiski 90. gados bija doma pār kurināmā elementiem. Tik uzskatīts, ka tie būs ārkārtīgi lēti, ka tas varētu maksāt 50 līdz 100 eiro kilovatam. Ja tā tas būtu, tad tas būtu eh, ievērojami mainījis mūsu enerģijas ražošanu. Un tomēr šķiet, ka gāzi mēs vismaz 2050. gadā vēl izmantosim. Paldies! Jorgo. Paldies, eh, Kacimēra Kakis kungs, lūdzu. Jā, vispirms vēlējos uzsvērt, ka mums šeit ir otrais modelis. Viens mums ir eh, elektrolīzes modelis, kā ražot eh, ūdeņradi, un modelis stacionārajām enerģijas baterijām un enerģijas uzkrāšanas akumulātoriem. Eh, tātad tas ir no šiem te eh, uzglabāšanas risinājumiem. Vispirms par Eriksona kungu jautājumu, laikam uz to tika atbildēts. Es gribētu teikt, ka ka eh, tādus apmērus ūdeņražu, kā mums vajag, eh, tam vajadzēs ļoti daudz laika, tas būs kaut kad nākotnē. Bet nē, ja mēs izmantosim visu to elektrolīzi, ko mēs eh, šobrīd elektrolīzes procesus, kuros mēs zaudējam ūdeņrādu vienkārši izlaižot gaisā, tad mēs varēsim, piemēram, darbināt tūkstošiem automašīnu. Mēs varam iegūt no emisijām brīvu aizstājēju vielām kuras eh, ir eh, lielisks, lai samazinātu mūsu oglekļa pēdas nospiedumu. Robīkungam tas jautājums par viedajām pilsētām un satiksmi. Es gribētu iet nedaudz tālāk. Kā ar viedajiem TNT koridoriem, jo šobrīd mēs runājam par dekarbonizāciju, bet viens īsti nezin, kā tas eh, īsti jādara. Uh, krāvas automaš, eh, krāvu pārvadājumi ne notiek tik daudz pa dzelzceļu, bet notiek ar smagām automašīnām. Tas izdarbina dīzels. Tā tad, lai šie koridori tiktu izveidoti ar uh, regulēšanas stacijām un uzpildes stacijām ūdeņraža mm, automašīnām, uh, ja mēs visā Eiropā tās izveidotu pēc vieniem standartiem, tad no Sicīlijas līdz Kopenhāgenē varēs aizbraukt bez problēmām. Kierekungs, paldies! Viena lieta, ko gribēju uzsvērt. Šķiet, ka prezentācijas to minēja. Um, ar šo te uh, enerģijas elementu mēs varam panākt ļoti augstu efektivitāti. Količekungs. Viņš ļoti labi zina, viņš ir tehnoloģija fans. Šī tehnoloģija der eh, kā uh, eh, lielizmērtā mazizmēra pielietojumam. 2004. gadā parādījās uh, šis te tops par biodegvielām. Uh, Visi bija pilnīgā sajūsmā, visās diskusijās eh, tika runāts par to. Mēs eh, izveidojam daudz likumu, un tad pēc pāris gadiem cita, eh, cita virzība pārtraucām visu. Un tas ir diezgan bīstami, jo man rodas tāds iespējas, ka Eh, šis te akumulātoru eh, tā tad eh, tops atkal liek domāt, ka nu atkal mēs tas bišku pārspīlējam. Un mums vajadzēs akumulators kaut kādā līmenī, bet nedrīkst likt cilvēkiem vilties, un viņiem vienkārši tas viss apniks, un viņi pagriezīs muguru elektro uzkrāšanas ierīcēm. Tālāk. Eiropas parlamenta jaunā ēka uh, Luksemburgā. Savā sākuma eh, tenderā bija paredzēts, ka izmantos uh, degvielas eh, tātad šūnas, šūnu tehnoloģiju, sākās tenderi, un tad pēc tam tik nolēms, ka tas ir par dārgu. Uh, Un, nu, redzat, pat Eiropas parlaments, nu, ne jau komitejās par to runāja, bet administratīvā uh, līmenī tika nolemts tas ir par dārgu. Jā, jo šī industrija ir, tā teikt, bērna autiņos, bet ja šīs problēmas netiks pārvieto, uh, nu, pārvarētas, nekas arī nenotiks. Irži bija jādos prom, bet viņš uh, uzdeva jautājumu par to, ko Ripkinkungs labu vai sliktu ir nodarījis uh, ūdeņraža ekonomikai. Un speciālisti domā, ka viņš tomēr nav padarījis, ne, nodarījis neko labu uh, tehnoloģijai, jo viņš vienkārši lika cilvēkiem gaidīt par daudz, mums nācās sasolīt pārāk daudz, un eh, jums tas neizdodas divas, trīs reizes, un lūk, jums vairs netic. Tādēļ mēs savā laikā zaudējam ticību. Un Rīfkin kungs varbūt nav nemaz tik eh, labi pazīstams ASV, viņš ir vairāk labāk pazīstams šeit, Eiropā. Un uh, eh, Jevzija Bužeks uh, pieminēja to, kas notiek pēc COP21, un šis strīds par to, vai tā globālā sasilšana notiek vai nē. Uh, Šobrīd ir eh, skaidrs, ka ir visas pasaules eh, apņemšanās rīkoties klimata pārmaiņu ziņā. Greenpeace ar savu pēdējo ziņojumu enerģētiskā uh, revolūcija ir pieminējis ūdeņradi vairāk kā 600 reizes. Un, ja mēs vēlamies 50. gadā panākt nulles emisiju līmeni, mums nemaz tik daudz Risinājumu nav, bet ūdeņrads noteikti ir viens no tiem. Liels paldies! Un tagad uz piecām minūtēm došu vārdu Hilkungam. Es runājot par viedajām pilsētām. Tehnoloģija ir priekš automatizētas braukšanas. Jā, ar Tesla automašīnām tas ir izmēģināts. Tas ir diezgan agresīvi, interesanti. Tehnoloģija netiek atļauta, bet tā ir pieejama. Ir bijis daudz diskusiju bijis ar DJ Transport. par to, kā organizēt un atbrīvot ceļu sistēmu. Ja mēs aplūkam mūsu pilsētus un gaisa kvalitātes uh, kritums un kāpumus. Jā, mēs gal galā neesam nekādā Ķīnā, bet eh, skatoties, kā uh, gaisa kvalitātes eh, brīdinājumi un šī te. Uh, paaugstināšanās īpaši dienvidu pilsētās ir diezgan biedējoši. Un smagais autos transports neapšāvām ir kaut kas tāds, kas ir jārisina ātri. Jaunie biznesa modeļi, uh, pātrinātāji un tā tālāk, tie ir jau visi pieejami. Ir akumulātors šodien, uh, kurie tiek izmantotas uh, šīs te tehnoloģijas, kur klienti var tātad ietaupīt naudu, lietotāji var piedāvāt enerģiju. Um, tā kā lūdzu vienkārši nebūvējiet mums eh, šķēršļus, eh, piedāvājot tehnoloģijas, kuras var atrisināt enerģētikas problēmas. Kolīčekungs, es izmantoju pats savu uh, eh, saules bateriju sistēmu un lādēju savu elektroautomašīnu. Uh, Tā tad jūs varat, piemēram, bez savas automašīnas arī kaimiņam ļaut uzlādēt savu mašīnu no jūsu sistēmas un višķi par to paņemt naudiņu. Tā kā ir ļoti daudz visādu veidu un elementu, kā var veidot enerģijas ķēdi. Uh, un um, var uh, palīdzēt ietaupīt uh, arī mums, kā mājokļu īpašniekiem, naudu, uh, bet vienlaicīgi arī nodrošinot lielāku energoapgādes drošību, ja mēs tā īsti labāk sapratīsim, kas sistēmā notiek. Paldies, es domāju, ļoti aktīva uzklausīšana, esam uzlādējuši savas baterijas jaunām aktivitātēm. Jūs tiešām parādījāt, ko varētu darīt un ko vajadzētu darīt. Un mēs jūtam lielu atbildību eh, par šī tirkus veidošanu, jo tas eh, ir svarīgi ne tikai Eiropas ekonomikai, tā ir globāla problēma. Tādēļ paldies visiem par jūsu prezentācijām un tiem deputātiem, kas joprojām bija šeit un aktīvi iesaistījās sarunās. Un paldies arī mūsu draugiem no komisijas un visiem, kas eh, klausījās. Un es vēlētos jautāt, vai ir kas piebilstams pie citiem jautājumiem. Ja tā nav, Tad nākamā sanāksme 23. maijā pulksten 3. 24. maijā, no da, eh, tad tiekamies šajā sanāksmēs un jauku vakaru. Visu labu! Jūs varat ar eh, Lindervelspēdu izbraukt, ja gribat.